jāziņo īpaši nu, no vienas no šīs vēstures tumšākajām nodaļām. Tas uh, arī tiek atainots Eiropas parlamenta pagājušā septembra rezolūcijā. Tur ir runa arī par totalitāriem režīmiem, kas ir parādījušies Eiropā pagājušajā gadsimtā. Tā ir un būs ļoti tumša nodaļa mūsu kopējā vēsturē. Otrais pasaules karš uzsāka milzīgas cilvēciskas ciešanas gan uh, militāristiem, gan arī civiliedzīvotājiem. Desmitiem miljonu uh, cietušo tika deportēti, spīdzināti. Uh, apspiesti, nogalināti. Šie kari izpostīja Eiropu, un mēs nedrīkstētu pieļaut šādas šausmas. Šī iemesla dēļ mums vajadzētu atrast veidu, kā stiprināt mūsu kopējās vērtības un kopējos principus, uz kuriem balstās Eiropas Savienība. Mums ir jāiestājas par cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību aizstāvēšanu. Lielākā daļa no um, jaunajiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā nav cietuši no totalitāriem režīmiem, bet, uh, protams, mēs nevaram uztvert šos uh, kopējos principus un vērtības par kaut ko pašsaprotamu. Uh, Mums ir jāmācās no pagātnes, tā ir jākļūst par iedvesmas avotu, lai stātos pretī mūsdienu izaicinājumiem. Šīs kopējās vērtības ir nodrošinājušas visgarāko miera periodu Eiropā. Tā ir jāpaliek par mūsu demokrātiskās sabiedrības stūrakmeni. Tās noteikti ir visu laiku jāciena un jāveicina. Šo divu pasaules karu pieredze ir mums mācījusi nedomāt par atšķirībām, bet par kopējo. Mums ir jāveido kopēja telpa, kur mēs visi varētu attīstīties. Mums ir ļoti svarīgas arī iekļautības un iecietības vērtības. Neskatoties uz šo iecietību, Eiropa diemžēl ir piedzīvojusi konfliktu, karu un iznīcināšanu 90. gados. Un šeit es runāju par eh, savas valsts eh, visai neseno pieredzi, kas vēl ar vienu ir mūsu atmiņā. Bet tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums ir jārespektē miers un drošība, ko Eiropas projekts ir eh, nesuši mūsu kontinentām. Un tieši tāpēc mums ir jāiestājas par mūsu sasniegumiem un ir tie jāpopularizē arī ārpus mūsu robežām. Mūsdienās eh, sabiedrība saskaras ar citām problēmām - ksenofobija, nacionālisms, populārisms. E, dezinformācija, radikalizācija, un tā, tie ir tikai daži no šiem izaicinājumiem. To mēs nevaram atrisināt ar vienkāršu, vieglu risinājumu. Eiropai ir jābūt modrai, tai ir jācīnās pret propagandu, kas apsola šādus risinājumus. Šie risinājumi nekad nevarēs tikt izpildīti, tie arī e, diskreditē mūsu demokrātiskās institūcijas un varas iestādes. Mums ir jāsaprot, ka šeit tiek mēģināts eh, nošķirt eh, sabiedrību divās daļās - mēs un ienēdnieki, mēs un tie pārējie. Mēs redzam, ka šāds radikāls ekstrēmisms kļūst ar vien izplatītāks. Mums ir jācīnās pret neiecietību, rasismu un ksenofobiju. Priekšsēdētāji, godāmie deputāti, noslēgumā es vēlētos atgādināt, ka mūsu sabiedrībām ir jāatcerās pašām savu vēsture, lai tās spētu mācīties no pagātnes un lai tās nepieļautu eh, kļūdas, par kurām vēlāk eh, tām būs jānes atbildība. Paldies eh, padomas pārstāvēji un tagad komisijas vārdā vārds komisārai Juravai Lūdzu. Priekšsādātāji cienījamie deputāti, Paldies jums par šīm debatēm. Mūsu kolektīvā vēsture un tas, kā mēs to atceramies un atzīmējam, tas ir uh, fundamentāli svarīgi Eiropas tagadnē un nākotnē. Uh, ir tāds slavens citāts, ka visiem ir tiesības uz uh, viedokli, bet ne uz saviem faktiem. Komisijas loma šeit ir runāt par faktiem. Eiropas komisija pilnībā Eh, noraida jebkādas eh, centienus eh, sakropļot otrā pasaules kara vēsturi vai arī padarīt upurus, kā piemēram Poliju, par noziegumu veicējiem. Komisija nepieļaus šādus uzbrukums Polijai un pauž pilnīgu solidaritāti un atbalstu Polijai un Polijas iedzīvotājiem. Eiropas Savienība cēlās no otrā pasaules kara un holokausta pelniem piedzīvoja augsto karu. Visas šīs atmiņas ir pamats Eiropas projektam un mūsu atbildībai nākotnes priekšā. Šie vēsturiskie fakti nav atvērti nekādām debatēm. Hitlera Staļina pakts, ko parakstīja ārlietu ministri uh, Ribbentrops un uh, no padomu puses Molotovs, 23. augustā 2000, 1939. Eh, gadā. Tas eh, atvēra vārtus eh, Otrajam pasaules karam. Tika, notika uzbrukumi Polijai 39. gada 1. septembrī un pēc tam padomju spēki 17. septembrī sāka da, savu darbību Tā uzsākās otrais pasaules karš, un tie ir fakti. Tāpat mums jāatcerās, ka tika okupētas Baltijas valsts un Besarābija. Būtu grūti iedomāties to, kā kontinents būtu izskatījies, ja nenotiktu teritoriju sadalīšana. Abi režīmi pakļāva zemes un cilvēkus briesmām, tāpat nacistiskā Vācija organizēja neaprakstāmu genocīdu, kas ir izdzēsis uh, miljoniem ebreju uh, dzīvības, un tāpat tika veikta milzīga nežēlība, uh, iznīcinot ļoti daudzus iedzīvotājus Polijā, tāpat Romu tautības cilvēkus un citus. Jā, vēsture ir sarežģīta, un mēs nedrīkstam aizmirst par eh, padomju eh, karavīru lomu kara izšķirošās fāzēs, un eh, Staļins un Hitlers kļuva beigās par ienaidniekiem. Tas ir fakts, ka padomju karavīri bija pirmie, kas izspieda Vācijas karavīrus no centrālās un austrum Eiropas, ciešot milzīgus zaudējumus no padomju savienības iedzīvotāju puses. Jā, un tam tiešām bija izšķiroša loma, atbrīvojot arī uh, vācu uh, koncentrācijas nometnes Aušvicā un citur mēs uh, atzīmējam 75. Uh, gada dienu šiem notikumiem 27. janvārī. Pat pēc kara ļoti daudz cilvēku no centrālās un austrum Eiropas gadu desmitēm ilgi cieta no komunistu režīma totalitārās valdīšanas. Tas bija režīms, kas bieži vien uh, bija uzspiests uh, vietējiem iedzīvotājiem bez viņu atbalsta. Eiropas Savienība ir noteikusi 23. augustu kā oficiālo uh, piemiņas dienu, pieminot miljonus uh, upuru, kas ciet no totalitārā režīma. Komisija ir apņēmības pilna. Uh, Eh, pildīt savus pienākumus un atbildību un veicināt un atbalstīt eh, totalitārā režīma veikto noziegumu piemiņu un atcerēšanos, un komisija aicina dalību valstis eh, izskatīt iespēju pievienoties šai mm, Eiropas mēroga atceres dienai kas saistās ar tās vēsturi. Mūsu pienākums ir saglabāt to cilvēku vārdus, to miljonu vārdus, kas tika izdēsti. Mums ir jāsaglabā uh, atmiņas dzīves, mums ir ļoti uzmanīgi jāpēta uh, visu šo notikumu un režīmu saknes un uh, cēloņus, īpaši tāpēc, ka šodien, 81 gadu pēc uh, šīs Eiropas vēstures tumšās sadaļas atvēršanas, demokrātija, tiesiskums atkal tiek apdraudēta. To apdraud ekstrēmisti, nacionālisti un uh, Um, dažāda rakstura retorika un rīcība. Mums ir jāatzīst šie fakti, lai saprastu pašiem savu vēsturi, un mums ir jāveido labāka nākotne. Eiropas Savienības uh, sapnis tika izstrādāts uh, pēc kara ar skaidru mērķi uh, būvēt jaunus, stingrus pamatus ilgstošam mieram Eiropā. Un tieši tāpēc Eiropai ir svarīgi ļoti skaidri paust nostāju šajos jautājumos. Vēsturisko faktu sagrozīšana ir drauds mūsu demokrātiskām sabiedrībām, un e, tā, to nedrīkst pieļaut nekur. Organizēta un mētiecīga sagrozītas informācijas izplatīšana, pret to mums ir jāstājas e, pretim visu laiku, un tas mums ir jānoraida. Tas arī būs mans darbs eh, to darīt, lai stiprinātu Eiropas demokrātiju un eh, lai eh, mēs atbrīvotu sevi un savu brīvību no šiem draudiem. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, es ar nepacietību gaidu tālākās debatas. Paldies! Paldies komisārei Juravai un. Tagad politisko grupu vārdā pirmā runātājas Aldri eh, Kalniet no Tautas partijas. Lūdzu. Thank you, Madam President, Madam Commissioner. I will speak in Latvian. Please put on your headphones. Maijā Eiropa svinēs 75. gaddienu kopš otrā pasaules kara beigām. Šo uzvaru kaldināja sabiedrotie amerikas savienotās valstis lielbritānija francija un padomju savienība kremlim ļoti gribētos šo uzvaru piesavināties kā savējo taču to traucē darīt patiesība ka trīsdesmit devītajā gadā psrs vienojās ar nacistisko vāciju par eiropas pārdali kas atbrīvoja rokas hitleram uzbrukt polijai iekarot rietumeiropu atstājot lielbritāniju vienatnē cīnīties ar agresoru. faktiski no trīsdesmit devītā gada pirmā septembra līdz četrdesmit pirmā gada divdesmit otrajam jūnijam staļins bija hitlera sabiedrotais kas padomju savienību padara līdzatbildīgu par otrā pasaules kara izraisīšanu un putina mēģinājumi šos vēsturiskos faktus sagrozīt šo patiesību nevar izdzēst no vēstures tāpat kā no vēstures nav izdzēšami karā ierauto tautu upuri ciešanas un posts. To mums Eiropā vienmēr jāatcerās. Paldies! Paldies, Kalnietes kundzei. Nākošais runātājs Gajerkungs. Godāmie kolēģi! Es vēlētos pieminēt Jurovas kundzes teikto, proti nevienam nav no tiesības sagrozīt faktus. Es vēlētos šeit dubulti pasvītrot jūsu teikto. Es gribētu arī atgādināt, kāpēc mēs šeit sēžam. Eiropas um, Savienības sākums, Eiropas uh, tautu uh, vienošanās uh, bija uh, tērauda nogļu līgums, kur uh, preambulā mēs arī uh, um, rakstām par to, ka mēs šeit izveidojam brīvas tirzniecības zonu tērādam noglēm, bet uh, tie, kas parakstīja šo līgumu, vēlreiz norādīja preambulā, ka tie vēlas sadarboties un vēlas veidot kopējas institūcijas miera veicināšanai. Mēs rādzām, ka šis modelis ir bijis ļoti veiksmīgs, jo mēs nerunājam par oglēm un tēraudu, mēs runājam arī par daudz ko citu. Uh, Mums ir vajadzīga atvērtība Eiropā. Mēs nedrīkstam visu slēpt, mums ir jāiestājas par plašsaziņas līdzekļu brīvību. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka žurnālistiem tiek draudēts vai viņi tiek nogalināti, vai arī, ka tiek draudēts um, radiostacijām demokrātiskās valstīs. Tad mums kā politiķiem vajadzētu sākt par to brīdināt. Kiitos edustaja Gairille. Ja sitten annan puhe... Tās paldies Gaira kungām. Nākamais runātājs no Renew Europe grupas Šarls Gērens. Um, pagātnes pārvaldība vienmēr ir delikāta. Ļoti bieži tā aizņem arī ļoti daudz darba, bet tas ir arī ļoti būtisks darbs. Mums ir jāatcerās par mm, Uh, rasisma observatorijas vadītāja, kurš nesen uh, gāja aizsālā teikto. Mums ir jāatcerās par visām šīm šausmām, kas ir ierakstītas vēstures grāmatās. Un uh, viņš to rakstīja 90. gados jau. Un, proti, te ir runa par Austrijas vēstures grāmatu. Mm, <clears throat> tur tiek teikts, ka Austrija bija trešā reiha upure. Lūk, kas notiek, ka kad mēs nerisinām pagātnes jautājumus un kad mums nav pietiekamas drosmes eh, risināt eh, šo pagātni. Ir ļoti daudz tādu, kas piedalās dezinformācijā. Daudz ir tādu, kas deformē vēsturisko realitāti. Varbūt viņi mm, nezina mm, par šiem vēstures faktiem vai arī viņi īsti nesaprot šos faktus iztulkot. Un šis um, Otrais šī neizpratne ir vēl sarežģītāka. Mums e, ir jāsaprot, ka kaut kas tāds nav akceptējams. Ko mēs varētu e, darīt e, šo, um, lai vērsos pret šiem vēstures faktu noliedzējiem? Mums te ir jāpiemina arī Pjērs Vidāls Nakē. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, rīkoties nekavējoties, bet tā kā uh, visi cietušie, visi upuri jau ir aizsaulē, jau gandrīz visi vairs nav mūsu vidū, tad mums vajadzētu šeit mm, pieminēt piemēru, no kā mēs varētu iedvesmoties. Vācijas Federatīvā republikā. Tad, tad šīs vecās federatīvās valstis e, tā ir centušās vērsties pret šo savu pagātni, un, un to ir darījušas ļoti drosmīgi. Uh, Šeit nav aizmirsts pilnīgi nekas. Tas tiek darīts gan vēstures grāmatās, gan plašsaziņas līdzekļos. Jaunajās federatīvajās valstīs, diemžēl, tā nav bijis. Ja mēs paskatāmies uz rezultātiem, tad es uzskatu, ka tas, kas tiek ieguldīts vēstures mācīšanā, noteikti vēlāk atmaksājas. Kiitokset edustaja Görens. Lielas paldies Gērense kungam. Nākamais runātājs zaļo brīvās alianses vārdā Reinhārds Butikofers. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārs kundze, gribētu pateikties jums par to, ka vēršaties pie šī jautājuma atkal. Pēdējā laikā ir daudz vēsturisku diskusiju, un nav nemaz tik viegli šos jautājumus risināt. mūsu val... loma nav šos jautājumus sakārtot. Vēsturiskā patiesība nav kādu cilvēku rīcībā un arī parlamenta vairākuma rīcībā. Taču mums ir jāpastāv uz faktiem, kā mēs tos zinām. Un tas attiecās uz padomju agresiju, uz padomju ciešanām, arī uz nomierināšanas politiku pirms otrā pasaules kara. Bet, kad upuri padara par noziedznieku, tad mums tiešām ir jāpretojās. Un, ja vilks sauc vilks, tad tas mums ir jāsaka skaļi. Es domāju, ka šādas sarunas nav vien par pagātni Vēsturiskās vainas pārlikšana uz citu parasti ir pirmais solis, lai atrastu mērķi ne tikai retoriskai agresijai. Eiropai jābūt modrai. Paldies! Paldies! ID grupas vārdā Aleksandro Panza. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Diemžēl Eiropā tiek daudz eh, sakropļota vēsture attiecībā uz Otro pasaules kāru. Nu, tad jārunā arī par Itālijas. Uh, Pretestības uh, kustība. Uh, un nepieciešams veikt zināmus precizējumus. Itālijā bija partizāņu grupas, kas cīnījās pret uh, komunistisko režīmu, tāpat arī bija sociālistu kustības, bija republikāņu kustības, bet neskatoties uz to, Itālijā ir uh, tagad sakropļots šis uh, vēstures uh, stāstījums, un šķiet, ka tikai viena uh, grupa veica šo cīņu pret uh, fašismu, un uh, cilvēkiem ir dots arī valsts finansējums, lai skaidrotu vēsturi, nu, tad. Uh, Eh, nešaubieties un eh, pieslienieties eh, kreisajiem šī jautājuma skaidrojumā. Itālijā abas puses veica dažādas darbības un noziegumus, un jāpievērš uzmanība ne tikai tam, ko darīja fašisti, partizāņi arī veica nežēlīgu darbību, tika nogalināti cilvēki, bija sievietes, kas tika izvarotas un noslepkavotas bez jebkādas tiesas, arī tikai tāpēc, ka viņas eh, bija ehm, pārglējušas ar fašistiem. Un eh, tas būtu jāņem vērā arī zināmiem eh, komisāriem. Bela Čau dziesma Eh, ko arī ciedāja partizāņi. Visi apzinās šīs lietas, mēs visi esam par to dzirdējuši, bet neviens to neuzdrošinās pateikt, jo viņu sauc par fašistu. Es gribu pateikties Čan Paulo Panzi par jūsu teikto. Tad. Paldies! Zināmā mērā man ir jāatgādina jums, cik ilgi jums ir atļauts izteikties, un šajās debatēs parasti mēs uh, Eh, nepieļaujam iespēju uzdot eh, zilās kartītes jautājumus un eh, pieprasīt iespēju izteikties brīvā mikrofona sadaļā, tā ka šī nav tēma, bet šī ir viena no mm, šāda rakstura debatēm, kurā mēs rīkojamies šādi. Un tagad dodu vārdu Fotigas kundzei no EKR grupas. Kolēģi, es ar visu sirdi gribu jums pateikties, ka pieņēmāt šo rezolūciju par kopīgo atmiņu ļoti sabalansētu un faktos balstītu. Hitlera un Staļina valstis lietoja melu kampaņu no paša sākuma, runājot gan par upuriem, gan pretiniekiem. Pēc tam, kad holokausts jau bija izvērsts, Hitlers pārmeta ebrejiem, ka viņi izraisījuši pasaules karu. Mēnešus pēc kara noziegumiem, kuros gāja bojā 20 tūkstošu poļu virsnieku kaķenā, Staļins ziņoja Sikorskim un Andersam poļu ģenerāļiem, ka šie cilvēki bija atbrīvoti un aizbēguši uz Mančūriju. Vēlāk sarunās par otrā pasaules kara beigām Potsdamā tika veikts vēl kāds kara noziegums pret poļiem un lietuviešiem. Augustovskas sagrābšana šajā kampaņā pret Poliju un citām valstīm Putins izmanto tās pašas metodes, tieši tās pašas metodes kā abas Hitlera Staļina pakta puses. Vēl vairāk viņš veic Staļina glorifikāciju, viņa darbību glorifikāciju, lai izmantotu to ikdienas šodienas politikā. Mums par šo jautājumu ir jārunā. Paldies! Paldies Fotigas kundzei. Goja grupas pārstāvu Kočne. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Otrais pasaules karš bija milzu nelaime. Eiro, Ņujorkas eh, biržas sabrukums radīja problēmas tikai banķieriem, noveda daudzus cilvēkus nabadzībā, kas ķērās pie salmiņa, lai varētu izdzīvot. Arī Eiropā bija sekas, fašisms, nacisms. Spānijā Franko veidoja jauno bloku, un Čehoslovākiju sabiedrotie Minhenē nodeva. Eiropa vienkārši vēroja, kas notiek, kā tiek pārkāpta noteikumi, ieroči netika pārdoti nacionālajām valdībām, un rezultātā bija Aušvica, Lidica, Terēzienštata un miljoniem cilvēku nāves nevar pārrakstīt vēsturi. Cienīsim tos, kas zaudēja dzīves, lai mēs varētu dzīvot. Noziedznieki ir noziedznieki un atbrīvotāji ir atbrīvotāji. Paldies, Koņečnes kundzei! Nākošais Nikolau Alavānos. Mēs saprotam jūsu satraukumu. Antikomunistiskie lēmumi, ko pieņem Eiropas Savienība, komunisma salīdzināšana ar fašisma šausmām, miljoni eiro, ko jūs tērējat izglītības programmām, ļauj jums pārrakstīt vēstuli mēnešiem ilgi jūs runājat šajā antikomunistiskajā stilā. Rezolūcija septembrī. Tagad antikomunisms plūst no Eiropas DNS. Un rezultātus mēs redzam ļoti skaidri. Cilvēki taču zina, kas notiek fašistu grupas kļūst dzīvīgākas, komunistiskās partijas tiek aizliegtas, vēsturiskā atmiņa tiek noārdīta visā Eiropā, komunistiskās partijas netiek pielaistas vēlēšanām. Jums nekas neizdosies, lai cik jūs censtos. Eiropas diena pastāv 75 gadus atpakaļ. Beidzās otrais pasaules karš, hitlerisms, un komunisti bija tie, kas vadīja šo cīņu, sarkanā armija veica šo cīņu. Brīvība nav savienojama ar kapitalistisko eksploatāciju. Paldies! Andrejs Haličkis, viena minūte. Esmu polis. Esmu viens no tiem, kas rosināja šo diskusiju. Gribētu pateikties par solidaritāti visām politiskajām grupām, jo mums ir nepieciešama solidaritāte. Gribētu pateikties arī padomēji un komisārei par ļoti skaidru un precīzu paziņojumu. Mums ir jāstāv kopā, kad tiek falsificēta vēsture. Mēs nerunājam tikai par vēsturi, mēs runājam par solidaritāti un drošību Eiropas Savienībā. Tie, kas vēlas pieņemt totalitārismu, paši vēlas veidot šādus režīmus, izmantojot savu varu un tas nāks par ļaunu miljoniem pilsoņu. Politiķis, kas aizmirst vēsturi, kas pieņem totalitārismu, nav Eiropietis. Mums ir jābūt kopā un solidāriem. Paldies! Paldies Halicka kungam! Nākošais runātais Miller kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms 30 gadiem, kad padomju kongress nosodīja Hitlera Staļina paktu, izskatījās, ka šī vēstures nodaļa ir aizvērta, un tagad mēs esam atkal atgriežušies pie tās un atkal mēģinam to pārakstīt. Manas valsts uh, iesaistība ja karā nav noliedzama, bet mēs cīnījāmies pret vāciešiem. Mums bija pagrīdes kustība, un mēs samaksājām milzīgu cenu par atbrīvošanos. Un mūs tiešām aizskar pārmetumi, ka koncentrācijas nometnes tika celtas Polijā, jo tur bija pareizais klimats un atmosfēra. Trešajam reiham bija izdevīgi to darīt Polijā, jo tur bija vislielākā ebreju kopiena, un šāda pārakstīšana ir jānosoda. Paldies Miller kungam! viceprezidents Bierskungs. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi, es eh, kā vicepriekšādātāja esmu atbildīga par Eiropas vēstures namu. Es uzskatu, ka šādas vietas kļūst arvien svarīgākas laikā, kad eh, mēs nedrīkstam vēsturu ne tikai aizmirst, bet mēs nedrīkstam arī pieļaut tās grozīšanu. Eh, vēstures izkropļošana pašlaik notiek ne tikai interneta fórumos. Tāpēc saistībā ar Otro pasaules karu es vēlētos vērst jūs uzmanību uz kādu tematu, kas man ir ļoti tūs - antisemītisms mainīta, sagrozīta um, ebreju vēstures atainošana pieļāva 6 miljonu ebreju nogalināšanu otrajā pasaules karā. Šodien, 75 gadus vēlāk, šāda veida sagrozīšana atkal parādās mūsu sabiedrībā kā sazvērestības te teorijas. BDS, jeb Izraels preču boikots atgādina um, vēršanos pret ebreju veikaliem otrajā pasaules karā. Uh, ebreji tagad tiek pārvērst par karikatūrām Izraels vēstures savienība tiek sagrozīta, un tāpat arī apvienotajās nācijās bieži vien balsojumos tiek um, pieļaut šāda veida antisemītisms. Mums vajadzētu atpazīt šādu mm, mm, maskētu antisemītismu, un šeit mums ir vajadzīgas mācības. Mums vajadzētu šeit mācīties no otrā pasaules kara ierēģņa rīcības, jo īpaši no tiesneša rīcības. Mums kā parlamentam kopā ar komisiju vajadzētu vērsties pret uh, šādiem naidīgiem izteikumiem internetā, vajadzētu piemērot uzvedības kodeksu, un vajadzētu arī atcerēties par antisemītismu definīciju. Lielas paldies, Bērs kundze. Tagad izteiksies Nikolaus Fests. Jā, liels paldies! Katrs, kas kaut mazliet zina vēsturi, sapratīs, ka Putina izteikumi ir vēsturiski nepareizi un poļiem ir eh, tiesības eh, būt sadusmotiem. Bet es uzskatu, ka um, šīs dienas eh, debates vairāk pienāktos vēsturniekiem. Šīs debates, ko mēs šeit dzirdam, ir politiķu debates. Mēs redzam, ka zaļie un kreisie, kas šodien nav zālē, varbūt nav beiguši vēstures uh, studijas. Proti, politiķi tiek izvēlēti, lai veidotu nākotni, nevis lai diskutētu par pagātni, kaut arī pagātne ir ļoti interesanta. Mums nevajadzētu kā tādam Pavlovas sunim reaģēt uz katru Putina uh, um, izteikumu un nevajadzētu uzreiz šeit organizēt debates Eiropas parlamentā. Kā jau es teicu, es saprotu poļu sašutumu, bet Eiropas parlaments ir nepareizais fórums šādu veidu vēstures debatēm. Lielas paldies Festa kungām! Nākamais runātājs Dace Melbārde, EKR grupa, viena minūte. Eh, komisārs kundze kolēģi! pēc izglītības esmu vēsturniece tāpēc ar prieku turpināšu šīs debates. Eh, pagājušā gada trīspadsmitā oktobrī eh, kremlis ir salūzis zalvēm vēstīju par septiņdesmit piekto gadadienu kopš rīgas atbrīvošanas ignorējot to ka trīspadsmitais oktobris ir izdomāts datums jo reālas cīņas rīgā ar vācu armiju nenotika faktiski sarkanā armija atkārtoti latviju okupēja. tāpat lielā tēvijas kara varoņstāstā tiek noklusēts staļina hitlera pakts psrs un nacistiskās vācijas sadarbība pirmos divdesmit divus kara mēnešus un polijas baltijas valstu valstiskuma iznīcināšana kurai sekoja masu deportācijas. tā vietā lai atzītu un nosodītu psrs līdzatbildību kara izraisīšanā un neatkarīgu valstu iznīcināšanā eh, kremlim nepatīkamu vēstures faktu izgaismošana kā piemēram two thousand and seventeen gadā nato izveidots videomateriāls par nacionālo partizānu pretošanos padomju režīmam baltijā tiek nosaukti par rietumu atbalstu nacisma atzimšanai. kolēģi mums ir svarīgi otrā pasaules kara atcere balstīt uz profesionālu objektīvu vēstures vērtējumu priekšplānā izvirzot kara upuru un totalitārisma pretinieku godināšanu nevis kara un varmāku glorificēšanu. Lielas paldies Melbārdas kundzei. Nākamais runātājs Demirel kungs, viena minūte. Dankeschön, Frau. Paldies, priekšādātāja Demirels kundze. Nē fašismam, nē karam, to mēs teicām Buhenvaldē. Mēs esam to parādā šiem upuriem. Bet fašisti turpina apdraudēt mūsu dzīvi. Mēs redzam, ka atkal mēs sabruņojamies, atkal mums draud karš. Tā ir realitāte. No cilvēces vēstures mēs saprotam, ka mums ir jāvēršas pret fašismu, mums ir jāvēršas pret kara vardarbību. Pagājušā gada septembrī vairākums šeit parlamentā um, pateica, ka Hitlers un Staļins bija līdzvērtīgi. Mēs uh, redzam, ka uh, Šeit tiek vicinātas arī kapitālisma un totalitārisma teorijas, un ja kaut kas tāds notiek, tad mēs saprotam, ka šie cilvēki nav mācījušies no vēstures, un tie pieļaus tādas pašas kļūdas. Sarkanās armijas cīņa mūs atbrīvoja eh, no eh, šīs tumšās eh, vēstures lapuses. Es vēlos pateikties sarkanai armijai, es vēlos pateikties arī rezistences cīnītājiem, es vēlos pateikties arī sabiedrotajiem, kas mums ir nodrošinājuši gaišu nākotni. Paldies! Jums nedrīkstāt, jūs nedrīkstētu pār, pārsliegt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Protams, ka visi grib runāt par šo tik ļoti nozīmīgo tematu. Nākamais runātājs Komin I. Olivers. Eh, señora presidenta. El proyecto europeo nacido de... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Eiropas eh, projekts sākās pēc otrā pasaules kara, un mēs to esam mantojuši. Tas ir mūsu pienākums turpināt to attīstīt, un liberālās demokrātijas ir parādījušas savu spēku Uh, nācismu un totalitārā padomu režīma sakaušana noveda pie jauna Eiropas projekta cīņa par cilvēku tiesībām. Tās ir vērtības, uh, kuras uh, visu laiku ir tikušas pārkāptas, bet Spānija nav veidojusi savu demokrātiju uz Franko režīmu pelniem. Problēmas Spānijā joprojām pastāv. Pārēja Spānijā uz demokrātiju tā nebija kā tāda tīra pārēja, kādas veica 40. Eh, gadā Vācija vai Itālija vai Portugāla 70. gados. Tās jau ir labi izveidotas, stabils demokrātijas, jo tās pilnībā Eh, salauz saiknes ar iepriekšējiem totalitārismu režīmiem, un tas ir ārkārtīgi svarīgi to saprast, lai saprastu šo eh, slīdēšanu autoritārismu virzienā, kas eh, notiek Spānijas valstī. Spānijas nacionālisti uzskata, ka jāaizsargā Spānijas vienotība, bet tāpat laikā tādā veidā tiek grautas pilsoņu tiesības. Tas, kas notiek juridiskajā sistēmā, ir pilnīgi skaidrs. Uh, Eh, ir ma mantotā attieksme no Franko režīma. Paldies! Paldies! Un tagad eh, Gonzāles Ponskungs nākošais. Paldies, eh, priekšsādātāji! Iepriekšējo runātāju Spānijas varas iestādes meklē, tāpēc, ka viņš tiek ap vainots naudas atmazgāšanā, bet šeit viņam brīvi ļauj izteikties. Nu, vai Spānija ir autoritāra tikai tāpēc, ka tiesneši viņam seko, bet viņš šeit runā parlamentā, nu tas ir pilnīgi neiespējami. Šogad mēs atzīmēsim 75 gadus kopš daudziem notikumiem, tā skaitā otrā pasaules kara beigām, bet otrais pasaules karš nebeidzās 45. gadā. Otrais pasaules karš beidzās tad, kad krita Berlīnas mūris, kad sarkanā armija uh, atkāpās no Austrum Eiropas valstīm, kad mēs eh, sakāvām eh, fašismu un eh, nacionālismu un komunismu. Paldies! Paldies Gonzāles Pankungam un nākošais runātājs Benifeikungs lūdzu. Runājot par atmiņu un par Tur nu, mēs īpaši labi neesam darbojušies pret manas grupas vēlmēm. Tika pieņemts balsot par rezolūciju, ko mūsu pilsoņi neuzskata par totalitārismu nosodī, nosodījumu, bet par uh, tādu vienlīdzības zīmes likšanu starp fašismu un citiem līdzīgiem notikumiem, tā skaitā sociokomunismu. Um, tas bija diezgan tāds nevainīgs teksts. Uh, Eh, bet cilvēki joprojām jutās aizvainot, un es viņiem atvainojos, tāpēc, ka šīs eh, iestāde vēl nav nofder, nodefinējusi vēstījumu par vēsturi, ko mēs varam atbalstīt. Mums ir jādomā par lietām, kas vieno Eiropas parlamentu. 25. oktobrī 18. gadā mēs aicinājām dalību valsts aizliegt neofašismu, neonacistiskas organizācijas, eh, kuras joprojām runā par diktatūru Itālijā tiek arī liktas šaubas un ēnas uz uh, pretestības uh, darbību, un šo pretestības darbību tieši vajadzētu atcerēties un uh, priekšsādātāji saka, jūs runājāt tik ātri, ka tulkiem nebija iespējams sakot jūsu tekstam. Tā, nākošais lūdzu nedaudz lēnāk. Paldies! Un tagad uh, ejam tālāk. Nākamais runātājs ir Mečkas kungs. Lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsādātā. Es centīšos runāt uh, lēnāk, bet savā dzimtajā valodā, slovāku. Cienījamie kolēģi, ar Krievijas centienu pārrakstīt vēsturi nav nekas jauns. Diemžēl tas uh, jau diezgan bieži notiek uh, propaganda ne tikai Hitlera Staļina laikos, bet arī 68. gadā. Uh, Mēs, kā Eiropas Savienība, Eiropas parlaments, nedrīkstam uh, klusēt uh, pret šiem Putina centieniem. Mums ir jāatcerās, ka ciniskā, ciniskā sadarbības starp diviem režīmiem tās uh, rezultātā cieta milzīgs skaits cilvēku un tāpēc, ka mēs atceramies upurus, mums ir jāpaliek polijas pusē un jāsaglabā solidaritāte Eiropas projekts ir vēsturiska atbildus cinismu un ciešanām, ko radīs šis pakts. Ja mēs ļausim Putina propagandai šobrīd eh, apšaubīt mūsu kopējo projektu, tad tas būs eh, projekta beigas. Paldies! Paldies eh, Šimečkas kungam un tagad Anģela Čoka lūdzu vienu minūte. Jā, nedrīkstam pieļaut uh, vēstures kropļošanu, tāpat arī mūsdienu kropļošanai, bet uh, cilvēki, kas uh, būvē šo dārgo Eiropu, nu kas ir mainījies kopš otrā pasaules kara līdz mūdienai, 2020. gads ir pienācis, un jāsaka, ka nekas nav mainījies, nekas. Otrais pasaules karš ir karš, kad tika šautas raķetes, bija tanki, konflikti notika starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Nu, tagad notiek ekonomiskie kāri, tirzniecības kāri, konflikti turpinās arī šodien. Uh, tāpat kā tas bija agrāk, to mēs redzam arī Lībijas dramatiskajā scenārijā. Uh, Francija, Itālija un katrs no savas puses un uh, Eiropa, kas novērš acis no kara Lībijā. Uh, Ja mēs gribam izvairīties no kara un novērst no tā skata, nu, nezinu, vai tā ir pareizā stratēģija. Tāpat arī pārtiks produktu marķēšana. Un uh, visbeidzot, uh, beidzot ir nācis Sasolī, kurš uh, uh, izskaudīs un atrisinās visas problēmas dalību valstīs. Uh, viņš noņem karogus uh, no Eiropas parlamenta soliem. Uh, Un, nu, tad atgādināsim, kurš eh, tad gal galā par to maksās. Tie būs Eiropas cilvēki un uh, Eiropas Savienības dalība valsts. Paldies! Gribētu izteikt uh, reglamenta par reglamentu, Butikofer kungs. Priekšādātā man ir jautājums par reglamentu. Vai tas parlamentā būtu pieļaujami, ļaut izteikties runātājām, kas eh, saka, ka no otrā pasaules kara līdz mūsdienām nekas nav mainījies, vai viņš nav faktu sagrozītājs? No niin, siis eh, tässä keskustelussa ei kuitenkaan näitä... Šajās debatēs Mēs nevaram akceptēt eh, zilo karti. Vai šis bija jautājums par reglamentu vai zilās kartes jautājums? Nu, jebkurā gadījumā mums eh, šeit ir jāpieliek punkts un turpināsim ar runātāju sarakstu. Nākamā būs Izabela Kloča. Viena minūte jums. Paldies, priekšādātāji! Nesenie mēģinājumi pārrakstīt uh, otrā pasaules kara vēsturi, ko mēģina šeit pieļaut eh, prezidents Putins, nav nekāds pārsteigums. Polija un pārējās eh, Centrāla Eiropas valstis ir liecinieces un upuris aba veida totalitārismiem. Tie ir radījuši ārkārtīgi lielus zaudējumus un atstājuši aiz sevis ļoti daudz upuru. Tieši tāpēc mēs vēlētos mierīgu un brīvu Eiropas Savienību. Tāda ir iespējama tikai pateicoties tām valstīm, kas ir atbrīvojušās no aba veida totalitārismiem. Jebkāda veida flirts ar šādām ideoloģijām var novest pie ļoti smagām sekām. Visi tie, kas um, entuziastiski um, uzņemas kontaktus ar Putinu, uh, Viņiem vajadzētu atcerēties, ka labas attiecības var veidoties tikai starp tādām pusēm, kas abas iestājas par eh, vienādām vērtībām. Mēs nevaram veidot savstarpējas politiskas attiecības uz šāda veida politisku faktu sagrozīšanu, ko pieļāva Krievijas prezidents. Nākamā runātāja Sandra Pereira. Paldies! pareizā stratēģija ir skaidra. Jums ir vairākums, jūs gribat pārrakstīt vēsturi, noliegt komunismu ar dažādām reakcionārām idejām. Taču jūs nerakstat vēsturi, jūs nevarat mainīt patiesību. Lai gan jums ir šīs iespējas, ļoti daudzi atbalsta Hitleru, kapitālisti Lielbritānijā un Francijā, arī veda Eiropu pretī karam. Cilvēki, kas to ir darījuši, neatzīst, ka Padomju Savienība ar milzīgiem zaudējumiem cīnījās daudz vairāk un daudz vairāk izdarīja, lai glābtu Eiropu no nacisma. Ja Eiropas Savienība grib ieslīdēt retrogrādismā, un apstrīdēt arī cilvēku tiesības uz darbinieku un strādājošo tiesības, tas mums ir jāaptur. Paldies! Paldies Pereiras kundzei! Nākošais Kubiļus kungs. Paldies! Runājam par vēsturi. Mēs zinām, kāda ir mūsu vēsture un kādu traģēdiju radīja Staļins. Nesenās Puķina uzruna tiešām mūs pārsteidz ar padomjas stila propagandu, mēģinot pārliecinot, ka Polija ir pati vainīga, ka tā tika sadalīta un okupēta. Mēs aizstāvam patiesu vēsturi, un esam kopā ar Poliju pret šo Kremļa propagandas uzbrukumu. Puķena kungs, jums neizdosies sadalīt Eiropu vēstures jautājumā. Mēs uzstājam uz vēsturi, uz patiesību, un tas mūs dara brīvu. Būtu labi, ja jums būtu tāda paša vēstures patiesuma izjūta Krievijā. Vēsture rāda, ka patiesība uzvar cerams uzvarēs arī Krievijā. Paldies! Paldies Kubiļa kungam! Nākošais runās Smerilio. Paldies, eh, priekšsādātāji. Otrais eh, pasaules eh, karš, to uzsāk nacionāls sociālisti tāpat uz eh, rasi balstīta antisemītiska diktatūra Eiropā noveda pie holokausta, pie reliģisku grupu izskaušanas un etniskas grupas kļuva par minoritātēm. Dažādi spēki strādāja uh, pret to un koalīcija sagļāva šo monstru un uh, ir eh, jāskatās, kādas ir līdzības starp dažādiem vēsturiskiem notikumiem un jāizmanto tas politiskos mērķos. Mums vajadzētu mācīties no vēstures, eh, raugoties uz to, kas eh, nogāja greizi, kas noveda pie holokausta. Un tagad uh, Um, mēs uh, zinām, ka uh, atkal nāk ekstrēmi labējie spēki, sāk uh, atkal virzīt šīs antisemītismu idejas. Mums vajadzētu cīnīties pret fašisma atzimšanu šodien, jo jāatcerās visus Aušvicā bojā gājušos. Un uh, Bojā gāja cilvēki, kas uh, tika sadedzināti, un jāsaka, ka tur dzīva Eiropas Savienība, kas ir pret uh, antisemītismu uh, un šausmām. Jā. Paldies Smerelijā kungam Ginejā. Runāšu rumāņu valodā. Nāk no Rumānijas. Un mēs esam, protams, daudz cietuši gan no fašisma, gan no komunisma. Un es negribētu pateikties sarkanajai armijai, kā daži mani kolēģi. Man nav par ko pateikties. Tā iekaroja Rumāniju, tā nogalināja cilvēkus, izvaroja sievietes un daudz ko citu. Šis parlaments ir pieņēmis rezolūciju sakot, ka Ribbentrop-Molotov pakts ir atbildīgs par kara sākumu. Jā, tas ļāva sakt karu nacistiem. Tai pašā laikā daļā Rumānijas ienāca sarkanā armija. Tas ir pagātnē. Vācija ir atteikusies no vecā režīma glorifikācijas, bet to dara Puķins, runājot par Staļinu. Tāpēc viņš ir nelietis, un es solidarizējos ar Poliju. Paldies Ginijā kungam! Nākošai Lebroton kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vairākums Eiropas parlamentā pašlaik ir pret Krieviju. Savos mēģinājumos uzbrukt Krievijai ar visiem mm, piemiem līdzekļiem, tiek runāts arī par vēstures sagriezīšanu, arī septembra rezolūcijā, un tur tiek runāts par faktiem. Es šeit citēšu. Tiek teikts, ka otrais pasaules karš izraisījās uzreiz pēc Vācu padomju, jeb Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanas. Tiešām šis pakts pa pastāvēja. Uh, ja eh, tas arī eh, pieļāva dažāda veida noziegumus, un to vajadzētu nosodīt. Es eh, pats Tallinā paudu savu līdzjūtību 80 tūkstošiem komunisma upuru. Bet teikt, ka šis pakts izraisīja otro pasaules karu, ir vēstures sagrozīšana, un es to nevaru akceptēt. Kolēģi, mums ir jāsaprot, ka vēsture uh, arī jūsu mēģinājumus eh, manipulēt ar eh, šiem faktiem noteikti beigās nosodīs. Liels paldies eh, Lebretona kungām, tagad Angēls Čambatskis. Paldies! Poliju okupēja naidīgas varas un tos sadalīja. Poļu patrioti cīnījās Krajova armijas sastāvā, lai aizstāvētu neatkarību, un viņus par to var slavēt. Taču runājot par Otrā pasaules kara beigām un sekām, mēs nedrīkstam aizmirst bolševiku režīma noziegumus. Atcerēsimies arī tos. Bija kāda bulgāru liela laiva, 50 bulgāru ebreju, un šis kuģis tika torpedēts. Tito bolševistiskais režīms arī veica līdzīgas darbības, vērsās pret Bulgāriem Maķedonijā. Kauns šiem noziedzniekiem! Jā, paldies. Tagad uh, Kiziļurēt kungs lūdzu minūti. Gudētie kolēģi, ja mūsu mērķis ir mācīties no pagātnes, tad pirmā lieta, kas būtu jāatceras, ir tas, ka fašisms, rasisms, nacionālisms nozīmē kāru. Hitlers turpināja un īstenoja savu ideoloģiju tieši ar šiem rīkiem. Eriks Hopsvārds, slavenais uh, vēsturnieks, saka, ka patiesi iemesli otrai pasaules karam ir divi vārdi - Ādolfs un Hitlers. Daži atsauc uz Roberto, uh, uz. Uh, Molotov-Ribbentrop paktu. Bet uh, vai mēs aizmirsīsim vēsturi, mēs atkārtosim tikai savas kļūdas. Miera vārdāms ir jāmācās no mūsu pašu kļūdām, jābūt kritiskiem pret mūsu vēsturi un jābūt ļoti kritiskiem pret ra antisemītismu, rasismu, kopīgas Eiropas identitātes izveide. Mēs to nevaram uh, balstīt uz kādu polarizāciju vai arī nosodīt citus, lai veidotu savu identitāti. Mums ir nepieciešams uh, Eh, cīnīties pret eh, nacionālismu, ir eh, jāsaprot, kādas ir tieši mūsu visstumšākās vēstures lapas puses. Paldies, un tagad vārds nākamajam runātājam, Sikors kungam, uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Gan ekstrēmu labējo, gan ekstrēmu kreiso rindās. Izskanējušais parāda, cik šīs debats ir ļoti nozīmīgs. Un jāsaka, esmu pārsteigts, ka prezidents eh, Putins ir mainījis domas. Jo īpaši tad, kad viņš ir pieminējis um, dažus uh, faktus attiecībā uz otro pasaules karu, bet, piemēram, nav uh, pieminējis kritušos polijas karēvis. Tāpēc vēlos dzirdēt no prezidenta Putina, vai viņš tik tiešām vēlas runāt vienā balsī ar iepriekšējo kancleru. Es domāju, ka tā ir slikta ideja. Kītos, Edustijā Sikorski. Liels paldies, Korska kungām. Un tagad vārds Oleks kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Lietuvietis. Pārstāvu kreisos spēkus. Bet esmu piedzimis deportācijas nometnē. Es priecājos dzirdēt, ka uh, eh, labējie un kreisie spēki apgāvā uh, ka ir jāatzīst komunismu nodarītais. Lietuvā tika iznīcināti daudzi ebreji un tūkstošiem cilvēku tika nogalināti, tūkstošiem tika izsūtīti. Totalitārisms uh, ir novedis pie ļoti daudz cilvēku bojājas. Ja mēs vēlamies uh, veidot demokrātisku Eiropu, mums tas ir jāpatur prātā, tas ir jāpiemina, bet acīm redzot šeit parlamentā ir daži, kas noliedz šos faktus, un es domāju, ka mums viņus būtu jāinformē, jāinformē lai novērst šādus faktu atkārtošanos nākotnē. Paldies! Paldies, Aleks kungam, un tagad vārds uz vienu minūti Ijab kungam.

Paldies, priekšstādā runāšu Latvijas. Propagandas centieni sagrozīt Eiropas 20. gadsimta vēsturi ir patiesībā daļa no plašākas stratēģijas. Tie ir mēģinājumi graut Eiropas vienotību, atsviežot mūs visus pagātnē. Un nu, Baltijas valstīs tas izklausās jo īpaši briesmīgi, kad mēģina attaisnot Molotovu-Ribbentropu paktu un pamatot Baltijas valstu okupāciju un Polijas sadalīšanu. Šāda propaganda balstās galējā nacionālismā, ārējo ienaidnieku meklēšanā un lielvaru ietekmes sfērās. Tieši aizsardzībai pret šādiem šādiem dēmoniem savulaik tika izveidota eiropas savienība bet šodien arī dažās eiropas savienības valstīs pieņemas spēkā autoritāri populisti kuriem šāds politikas stils šķiet pievilcīgs. mēs nedrīkstam ļaut autokrātiem šķelt eiropu tādēļ eiropas savienības līmenī ir daudz skanīgāk jāstāsta tas vēstures stāsts kas ir balstīts eiropas savienības pamatvērtībās cilvēktiesībās demokrātijā un jebkura totalitārisma noliegumā. eiropas vēstures nams briselē tam ir labs piemērs tomēr ar to noteikti nav pietiekami paldies! Liels paldies Ieva kungām. Tagad vārds Hakrēnen kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komunisms, nacisms, islamisms. Patiesībā tā ir viena un tā pati reliģija, ļoti asiņaina reliģiju. Un mums ir Eiropā jāmācās no notikušā, lai mēs nekad to vairs nepieļautu. Bet domājot par Somijas vēsturi un ziemas karu, kur Somija izcīnīja viena pati pret um, sarkano armiju, kur tik dārgi ir šeit esošiem kreisiem spēkiem, Jo mums ir jādomā par to, kā savulaik pasauli pārdalīja Staļins un uh, Hitlers, un Somija tika atstāta padomu savienības varā. Tas gluži vienkārši neizdevās, tāpēc, kad Somi sacēlās